Jā, liebe kolēģinnen un kolēģi, nachdem sich der. Godātie kolēģi, izskatās, ka telpa sāk lēnām pildīties. Fangen wir doch jetzt an. Sāksim darbu. Un tā kā man ir vismaz paredzēts censties ļaut kolēģiem pēc pirmās sanāksmes daļas arī dot iespēju paskarīties futbola spēli. Mēs tad varam eh, sākt jau tagad un nedošu daudz iespējas brīvajā um, mikrofonā runāt, jo mm, visdrīzāk tie visi tie, kas nav šeit, sēž pie televizora. Labi, joks pie malas. Pirmais punkts. Vai kādam ir kādas piezīmes par kārti, darba kārtību? Nē. Tad otrais darba kārtības punkts. Vai attiecībā uz protokoliem, kas jums nosūtīti attiecībā uz sanāksmēm 23. un 24. aprīlī, 16. un 17. maijā, 28. maijā un 4. jūnijā, ir kas sakāms, iebilstams? Nē. Tad varu jūs informēt, ka saskarā ar trešo punktu sanāksmes vadītāja paziņojumu nekas paziņojums nav. Un tāpēc ķeramies pie ceturtā darbas kārtības punkta - Jepes Kofoda ziņojums. Pievienotās vērtības nodokļu sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļu uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirzniecībā starp dalību valstīm šodien paredzēta grozījumu izskatīšana. Vispirms uz piecām minūtēm vārds referentam Jepe, vārds tev. Paldies, Pēter. Cenš, centīšos izteikties īsāk, lai cilvēki varētu tikt arī līdz citām lietām. Paldies kolēģiem par grozījumiem, bija patīkami lasītos. Pa, pārbaudīju šos grozījumus. Izskatās, ka mums būs ļoti labi kompromisi un arī nepieciešamais vairākums. E, lielākā daļa no grozījumiem stiprina tekstu, ir labi papildinājumi, arī skaidrojumi, atsauces. Vairāki no grozījumiem ir vienā virzienā un vērsti uz tiem pašiem politiskajiem punktiem. kā jau tas bija arī manis kā referents sagatavotajā ziņojuma daļā. Uz šo ziņojumu grozījumu eh, pamata tad esam sagatavojis eh, kompromiss, ko izsūtīšu jums vēlāk. Man ir daži vārdi sakāmi attiecībā uz to, kā es redzu turpmāko darbu pie šī dosieja. Es to redzu kā atvērtu, iekļaujošu procesu, un tāpēc vēlos norādīt uz trim galvenajām lietām man kā referentam. Pirmkārt, es nepieņemšu nekādu teksta eh, stiprības mazināšanu. Pašreiz tur ir līdzsvars starp eh, nepieciešamību vienkāršot un saskaņot noteikums attiecībā uz pārobežu PVN uh, Un ir nepieciešama arī pietiekami spēcīgi instrumenti, lai nepieļautu PVN krāpniecību. Te šīs abas lietas ir nepieciešamas. Otrakārt, centīšos saglabāt eh, teksta darbības jomu. Ar to es gribu teikt, ka es neuzskatu, ka mums vajadzētu meklēt eh, īpašus noteikumus vai kādus eh, ātrus risinājumus. Uh, Es ceru, ka mēs nonāksim pie ātras vienošanās un centīšos to arī panākt. Paldies! Paldies, Jepe! Divas minūtes, piecu minūtu vie, minūšu vietā, tu esi kā piemērs. Ivana Maletič, viņas vietā runās koordinātors Burkhards Balts. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, Jepe, par šo īso ievadu. Ivana Maletiča lūdza mani izteikties viņas vietā, viņa ir mūsu grupas ēnu referente. Pagaidu risinājums PVN sistēmai pārobežu tirdzniecībai tika izveidots 25 gadus atpakaļ un ir īsts piemērs tam, kā pagaidu risinājumi ar laiku kļūst par pastāvīgiem risinājumiem. Tas, ko mēs apspriežam šobrīd, tie ir tādi ātrie risinājumi, līdz tiks izveidots, izveidot galīgā sistēma, ieviešot jaunas, jauns jēdziens, kā certificētais nodokļu maksātājs, piemēram, nezinu, vai to ir jēga darīt šobrīd ar šādiem pagaidu risinājumiem, jeb arī pagaidīt un padarīt to par daļu no galīgās sistēmas. Ja to ievieš tagad, tad Ivana Maletič piekrīt referentam, uh, ka ir nepieciešams precizēt pašu koncepciju un kritērijiem attiecībā uz šiem CTP, šiem certificētajiem nodokļu maksātājiem un izstrādāt vadlīnijas. Vienas pieturas aģentūra ir uz galamērķu valsts eh, principu balstīta sistēma, kas ievērojami palielināt administratīvo slogu uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Līdz ar to, lai sagla, sa, izveidotu ASS sistēmu, būtu mm, jā, jāizveido pašreizējās sistēmas ietvaros eh, labāki risinājumi. Mūsu ēnu referentē arī liekas, ka ir nepieciešams izveidot mehānismu strīdu risināšanai kas būtu kā tiešsaistes platforma ar mērķi ļaut dalību valstīm atrisināt situācijas, e, kas citā veidā nav bijis iespējams atrisināt. Ir nepieciešams e, nonākt pie šīs procedūras, tāda PVN jomā. Ja paredzot eh, konkrēts laika termiņus strīdu risināšanai. Un noslēgumā Ivana vēlas uzsvērt, ka vienotas PVN zonas izveide Eiropas Savienībā ir ļoti nepieciešama uzņēmumiem, samazinot arī PVN krāpniecības apmērus pārobežu kontekstā un uzlabot PVN procedūras kā tādas. Galīgā PVN sistēma ir nepieciešama vienotajam tirgumam un radīs labākus apstākļus pārobežu tirzniecībai. Un tas mums ir arī um, nepieciešams kā papildus elements, ņemot vērā digitalizāciju, biznesa modeļu maiņu un ekonomisku globalizāciju. Paldies! Paldies, Burkhard! ECR grupas Anders Lūns. Paldies priekšsarētāji, paldies referentam Jepe. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka nepieciešams modernizēt uh, PVN sistēmu un mazināt krāpniecību. Man bija prieks dzirdēt Jepitavs pēdējos vārdus, ka mums ir nepieciešams ātri nonākt pie vienošanās. Es absolūti piekrītu. Konkrēti par šiem ātriem risinājumiem. Mēs saprotam pamatojumu, kāpēc tiek ieviests uz galamērķu valsts balstīti principi Mēs, eh, protams, vēlamies noskaidrot, eh, kāda ietekme būs uz MVU, vai palielināsies administratīvais sloks vai nē. Mums eh, galvenais jautājums ir tāds, kā tas viss tiks realizēts praksē, bet ne tikai. Galvenais būs tas, kāda būs juridiskie sarežģījumi, ja mēs centīsimies var, varbūt izdarīt par daudz. Uh, vai mēs apskatīsim darbības jomu vai nē. Un mums bija daži grozījumi attiecībās darbības jomas sašaurināšanu, jo mēs vēlētos izvairīties no kavēšanās attiecībā uz šo ātru risinājumu ieviešanu. Mums tie ir prioritāri. Censties panākt, lai šie ātrie risinājumi tiktu pēc iespējas ātrāk ieviesti. Un tas arī ir iemesls uh, un, un galvenais vadmatīvs, uz ko balstās mūsu uh, grozījumi. Paldies, Sander! Alde Čierī, un nu arī nav, vai kāds cits izteiksies Alde vārdā? Nē. Molija Skota Keito zaļie. Paldies, Pēter, paldies Jepe par darbu un par ievadu uzrunu. Mēs atbalstam priekšlikumu, kā kolēģi jau sacīja, ar to tiek vienkāršot PVN sistēma, un tas mums palīdzēs cīnīties ar PVN krāpniecību, un arī atbalstam virzīšanos prom no pa, pašreizējās sarežģītās sistēmas. Certificēts nodokļu maksātāju um, kā jēdzienu ieviešana kur PVN tiks maksāts gala mērķa valstī precē vai pakalpojumam, mūsuprāt, ir laba ideja, jo tas piedāvā vienkāršošanu cilvēkiem, kuri tiks atzīti par certificētiem nodokļu maksātājiem. Tomēr daudz no mums ir strādājuši pie cīņas ar eh, nodokļu nemaksāšanu. Un mēs zinām, ka vienmēr paliek kāda cauruma likumdošanā, tādēļ jābūt eh, piesardzīgiem Mēs atbalstam pašu koncepciju attiecībā uz certificēto nodokļu maksātājiem 43., 47. un 51. grozījums eh, koncentrējas uz eh, to, eh, kas saistīts ar kritērijiem, kas uzņēmējiem ļauj saņemt šo statusu. Piemēram, to, ka iepriekšēji sodāmība varētu būt viens no kritērijiem vai pārkāpums saistībā ar ekonomisko darbību. Līdz ar to mums ir jānodrošina, ka ir pietiekami nosacījumi, eh, lai cilvēki nevarētu izmantot eh, aizbildināšanos, ka viņiem ir šāds status. Bet mēs turpināsim eh, noteikti apspriest šos jautājumus ēnu referents sanāksmē nākamajā nedēļā un nonāksim pie kompromisiem, kas būs mums pieņemami. Goja grupai papadīja mūlis paredzēts, bet es viņu neredzu. Priekšsēdētājs gan runā bez mikrofona. Barbara Kapela arī nav zālē. Oh. Sorry, sorry, sorry. Jā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Vēlējos dot vārdu no goja Dimitris Papadimulis un Barbarai Kapel no ENF, bet eh, tā kā abi šie kolēģi nav zālē, tad mēs esam atgriezušies pie referenta Jepe Kofoda. Paldies, kā jau es sacīju iepriekš. Mēs strādāsim pie kompromisiem, un mums ir nākamnedēļ paredzēta enerģijas sanāksme. Esmu pārliecināts, ka mēs ātri nonāksim pie laba risinājuma un gala iznākuma. Paldies! Paldies! Divi atgādinājumi. Ekon balsošana 3. septembrī, plenāra sēdē oktobra 1. plenāra sesijā. Tālāk darba kārtības punkts numur 5 padomas direktīva, ar ko direktīva 2612 groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm. Referents sociāldemokrātiem ir Tiborš Zanī, un došu uzreiz tev vārdu, Tibor, lūdzu. Paldies, Pēter! Ļaujiet eh, man pateikt paldies visiem ēnu referentiem par aktīvo darbu. Saņēmām 52 grozījumu priekšlikumus no dažādām politiskajām grupām. Mums viedokļi diezgan vienoti. To parāda arī diezgan mazais grozījumu skaits un arī saturs, kas nav pārāk atšķirīgs šais grozījumos. Pagājušā nedēļā mums bija pirmā N-referents sanāksme, kur mēs jau apspriedām 11 iespējamos kompromisus un ar prieku varu paziņot, ka spējām atrast vairākumu praktiski visiem jautājumiem, kas bija neatrisināti. Cik man zināms, lielākā daļa deputātu uh, jau ir vienojušies par galveno nostāju, respektīvi, ka ir nepieciešams aizstāt pašreizējo pagaidu risinājumu un garantēt vienādu attieksmi pret visām dalību valstīm. Tāpat esam arī vienojušies par nepieciešamību pielikt punktu fragmentētai sistēmai, kas arī ir šķērslis vienotā tirgus labai funkcionēšanai. Uh, Mums nav būtisku neatrisināt jautājumu saistībā ar komisijas priekšlikumu par galīgo PVN sistēmu attiecībā uz tirzniecību starp Eiropas Savienības dalību valstīm, kas balstītos uz aplikšanu ar nodokli galamērķa valstī. Izskatās, ka politiskās grupas ir viensprātis ar harmonizētiem un mazāk restriktīviem noteikumiem, kas eh, ļautu piemērot arī samazināt PVN likumu starp 5% un 0%. Saskaņā ar priekšlikumu trešais pielikumu, trešais, trešo pielikumu aizstātu negatīvs saraksts, kas um, aprakstītu, kurām precēm nevar piemērot uh, samazināto likmi. Ir iesniegt arī grozījumi par to, ka varētu tikt izveidots arī pozitīvs saraksts. Kā referentam man liekas svarīgi, ka samazinātās likmes un izņēmumi noteikti ir jāveido tā, lai tie nākt par labu gala Um, patērētājiem un atstāt pozitīvu sociālo ietekmi un ietekmu uz vidi. Tāpat vēlos aicināt dalību valstis izvairīties no samazinātas likmes piemērošanas kaitīgiem eh, vai lūk, eh, produktiem vai luksus precēm. Īpaši būtu jākoncentrējas uz MVU vajadzībām. Tādēļ uh, ierosinām izveidot eh, interneta portālu informācijai eh, par visu, kas ir svarīgs mazajiem vidējiem uzņēmumiem attiecībā uz atšķirīgām PVN sistēmām dalību valstīs. Šo vēlos pateikties ēnu referentiem un paldies arī kolēģiem, eh, kuri palīdzēja uzma, uzlabot šo ziņojumu. Paļaujies uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Paldies par sadarbību ko esat izrādījuši līdz šim, kas ļauj sekmīgi uzlabot šo dosie. Paldies! Paldies, Tibor! Es te... ne, tagad EPP vārdā 26. oktobrī un 6. novembrī To, tad, kad tas tika plānots, acīm redzot, nebija saplānots viss ar futbolu. Vēl Werner došu vārdu tev. Ja, paldies. Nu, ja es nebūtu zinājis, kas īsti notiek, es būtu, <clears throat> faktiski man sanāca nāk drusciņ vēlāk. Un faktiski labi, gan izvaidzēja sektāriem palūk, lai sāk desmit minūtes vēlāk. Labi, par, tagad par lietu. Esam jau runājuši, protams, par šiem jautājumiem ar kolēģiem, un daudzos jautājumos esam atraduši kopsaucēju. Esam saņēmuši tagad no viņa puses jau vairākus kompromisu grozījumus, un tā tiecīgi tad vēl strādāsim pie turpmākiem grozījumiem. Par jau kompromisu grozījumiem. Un lūk, šajos grozījumos aktuālākais jautājums ir par tādu saprātīgu priekšlikumu kā varam reaģēt uz padomas piedāvājumu un līdz to tad par to balsot jau plenārsesijā. Balsam ir jābūt septembrī, līdz ar to mums būs vēl laiks eh, tomēr arī turpmāk savstarpēji izskatīt šos kompromisu priekšlikumus un vēlos pateikties referentam. Mums nav tāda liela domstarpību. Tā kā tas ir ziņojums par nodokļiem un arī padomēji tas jāpieņem vienbalsīgi. Uh, Faktiski līdz ar to mēs tikai varam sagatavot tādu lietišķu atzinumu, ko mēs domājam kā parlaments par šo padomis nostāju. Nu, pirms uh, tika pieņemts Lisabonas līgums, mums bija daudz jomas, kur bija jāprobežojas tikai šādu atzinumu sagatavošanu. Tagad par laimi ir drusku cita kārtība. Tāds partija uzskata, ka nu, sākotnējs priekšlikums un vēlāk arī noteikti. T, šīs nodokļu likmes, tās tomēr būtu jāsamazina. Tātad mēs runājam arī par samazinātajām nodokļu likmēm 400 gadījumos, un mēs tomēr uzskatām, ka te ir jāņem vērā, ka te ir iz, <clears throat> tā realitāte, kāda tā atbild 90. gados, bet tomēr situācija stipri mainījusies, tāpēc ir jāpārskata. Un tālāk ir jāizvēras no situācijas, kāda ir bijusi, piemēram, par elektroniskajām grāmatām, ko mēs esam faktiski jau nobalsojuši. Eh, tur varbūt parādās satrunā apsvērumu punktos, bet pašā pamattekstā, diemžēl, nav būtisks lietas. Un šeit to noteikti ir jālabo. Tālāk par iespējamu noliedzošiem negatīvo sarakstu. Tad par to, ka nedrīkst piemērot uh, zināmām preču kategorijām samazināto PV likmi, tas ir kādā ziņā apsveicama ideja. Un būtu jānosaka, ka ik pa diviem gadiem to pārskatām. Tāpat arī tālāk. Uh, mēs atrunātu, ka maziem vidiem uzņēmumiem tie jānodrošina lielāka piekļuve informācijai, kas skar uh, uh informāciju, kas būtīska patērētājiem un informētībai, un tas ir jāatrunā šeit arī pamattekstā. Tālāk seko zaļo grozījums, kas man rada lielas bažas. Un ne tikai man, protams, bet visai manai partijai. Tas skar uh, jēdzienu samazinātām PVN likme uh, un supersamazinātā likme, kas būtu pat mazāk par 5%. Piemēram, atsevišķās valstīs tas jau ir spēkā, un par to tādēļ ir jārunā. Padomi šobrīd jau ir nolēmusi par to, ka nosaka um, zemāko slieksni 15%, bet lai gan vienmēr ir bijuši iespējas to mainīt, jo tas ir spēkā tikai uz 5 gadiem. Uh, Savukārt augšējā robeža būtu 25%. Es atceros jau, ka uh, to mēģināju sasniegt pirms uh, eh, 50 gadiem, un nu, katrā ziņā tas neizdevās. Padomu to noraidīju. Galu galā ņemiet vērā, ka tikai, ir tikai viena valsts, kurā ir vairāk nekā 25%, uh, eh, procenti, un tas ir Ungārijā. Viņiem ir spēkā 27%. Man nebūtu, protams, principāli iebildumi, ja mums visiem būtu, protams, tāda vienota nostāja, ka tas ir iespējams samazināt to, bet, nu, lūk, šāda situācija tikai vienā dalībvalstī. Tas šobrīd vēl tā ir spēkā. Domāju, nu, nākošā ēnu referents sanāksmē mēs spēsim vienoties un sagatavosim atzinumu uz 3. septembri. Paldies! Paldies, Werner! Tālāk Sandra Lunds, eh, kā ērvārdā, lūdzu. Izgājusi. Aldis pārstāvis kāds? Lūdzu. Ja paldies. EKR er ar lielām bažām skatās uz šādu situāciju. Państwa uwagę na fakt, że w tworzeniu ułatwień dla MŚP należy zachować zdrowy rozsądek. Mēs vēlamies, protams, atvieglot šo situāciju maziem vidiem uzņēmumiem un līdz ar to mēs nedrīkstam aizmirst, kāds ir kopējais mēķis. Galvenais mēģis ir nodrošināt šīs sistēmas tādu saskaņotību. Un uh, es šobrīd apzinos, ka Eiropas parlamentā ir jau nu, ļoti nelabvēlīga politika iepratiem maziem vidiem uzņēmumiem, kas no šīs situācijas nekādā ziņā nebūs ieguvēji. Te galvenokārt viss koncentrējas tikai to, lai iegūtu papildus līdzekļus budžetām. Uh, un izveidot tādu vienotu sistēmu, bet eh, jāpadomā par maziem vidiem uzņēmumiem. Un tādēļ vēlos atgādināt arī referentam, ka šajā gadījumā, ja jūs turpināt šādu filozofiju, jums tomēr ir, ir jāpārunā arī, kāda ir iestāžu loma. Man ir prieks, kāds sevišķie uh, grozījumi, kurus iesniedz arī zaļie un sociāldemokrātija, arī ņem to vērā. Tad eh, tiešām ļoti svarīgi, ka dalībvalsts tomēr var paturēt arī savus eh, noteiktos īsākus deklarāciju iesniegšanas periodus. Ja tā ir uzskata par efektīvu sistēmu. Piemēram, tām valstīm, kas ir ieviesušas eiro, tur ir noteikts ir trīs mēnešu periods, Un šāds periods īstenībā vēl, nu, tas ir viņu paši izvēlēts un tas sniedz papildus iespējas. Es vēl gribu atsaukties sevišķo līguma pantu, kur faktiski, manuprāt, zināms pārspīlējums. Tad mēs runājam par iespēju atbrīvot uzņēmumus no reģina iesniegšanas, izņemot tos gadījumus, ja tas ir jāizsniedz patērētājiem. Mums tas nešķiet pieņemami. Tālāk jūs ierosinājums noteikt 2 eh, miljonu kā apgrozījumu, eh, to aizstāt ar 4 miljoniem. Mums nav pieņemta pat 2 miljoni, pat šis slieksnis ir pārāk um, augsts. Lūk, mēs runājam par maziem vidiem uzņēmumiem, un tā grupa ir jāsaglabā. Tālāk par to, kad varētu uh, eh, ieviest to vispār spēkām nu, tev gandrīz izskatās pēc tāda konkursa, sacensības, bet jums jāatceras, ka šīs tiesību akts ir saistīts ar citiem tiesību aktiem un priekšlikumiem par PVN. Tā kā mēs nevaram īstenībā nu, īstenot, iztēloties, ka tas varētu stāties spēkā pirms 22. gada. Līdz ar to šobrīd tā kā nevar atbalstīt piedāvāto tekstu. Paldies! Godātais kolēģi! Osākin, labi, tas, ko jūs teicāt, mēs ņemam to vērā bet uh, es saprotu, ka jūs izteicaties par sesto punktu, bet mēs īstenībā runājam par piekto. Bet skaidrs, mēs ņemam vērā un vēlāk varēsim neatkārtot. Tālāk zaļo vārdā molis, kad kā atkal lūdzu. Paldies! Man īstenībā arī nesanēja futbols, lai arī esmu sieviete. Un jāatzīst, gan rītdienas spēle man lielāku interesi izraisa nekā šodienas. Uh, Un varētu teikt, fuh, man paveicās. Bet, nu labi, pirms tad uh, ķeros uh, pie jautājuma pēc būtības. Um, Vanna Kentelēra kunga sagatavotā ziņojumam atbildēšu, ka komisija noteiks 85 tūkstošu maksimālos lieksni. Tas ir katrā ziņā ļoti svarīgs slieksnis maziem vidiem uzņēmumiem. Bet tālāk par noteiktajiem sliekšņiem un vispārējiem likmēm. Uh, ēnu referentam mēs pārnām šīs jautājumus. Nevarējām teikt, ka vienāmies visam kompromisiem, bet vismaz sapratāmies. Un vēlos tātad akcentēt mūsu galvenos jautājumus un mūsu grozījumus. Piemēram, 308. grozījums, kurai norādīts tas, ka dalībvalsts var samazināt divas samazinātās likmes. Faktiski tas ir tas pats jautājums, kas, par ko izteicās Langana kungs, un viņam nepatīk. Mēs teiktu, ka jā, tas tieši labs risinājums ir um, noteikti šie divi likmju varianti. Uh, viens no tiem būtu 10%, un tādā ziņā mēs atvieglotu arī šo pārobežu darbību. Ja mēs noteiktu uzreiz skaidri, kurš produkts ir pakļauts un pakalpojums šiem samazinātajai likmei. Un tad jau faktiski būtu labāk, ja mēs visā Eiropā noteiktu visiem vienodas likmes, 5 un 10%, nevis katrs tur pa savām. Tālāk, 54. Tātad mēs runājam par garantijām, par to, ka dalībvalsts neiekļaut šajā sarakstā pārāk daudz produktus samazinātu PVN likmi. Mēs uzskatām, ka jānosaka tātad. Tā jānosaka vidējais rādītājs 15% apmērā. Šobrīd visas dalībvalsts gandrīz pārsniedz šo 15% slieksni, un tad būtu arī jāatrunā, kuri produkti būtu. Bet, piemēram, valstis kā Luksemburga, Malta, kur ir ļoti zems vispārējais likums rādītājs, nu viņam būtu tad īpaši tam jāpievērš uzmanība. Tā kā lūdzu iepazīstieties rūpīgi ar mūsu sagatavotiem grozījumiem. Paldies, Molī! Tālāk goja vārdā. Miguels Diegas ar vienu nav atnācis, ja? Citādi nav. Tibor Zanī, tad lūdzu vēlreiz jums. Uh, Pie... Ja vien nav brīvā mikrofonā kāds piedēties, šķiet, ka nav. Lūdzu, Tibor. Jā, paldies, Pīter. Jā, nu mums bija, protams, savas arī diskusijas, mēs pārnām šos jautājumus. Uh, to es gribu atgādināt, ka. Mēs mēģinām atrast tādu kopsaucēju, vienkārši sekot veselām saprātām. Dažkārt, protams, ir jāatkāpjas no ierastā Um, vai kā ir pieņemts, ka viens otru nedaudz vaino Eiropas iestāžu starpā, bet ir jāapskatās reāli, tad ko grib valsts, kādas likmes piemērot. Protams, ievērot zināmas robežas. Un nu, tādēļ mēs strādājam pie teksta, vēlamies ieviest skaidrību. Skaidrību dalībvalstīm un skaidrību uzņēmumiem īpaši domāt par maziem vidiem uzņēmumiem. Tātad galvenā jaunā ideja pašā ziņojumā ir tā, ka tiek izveidots šis PVN informācijas web portāls. Tas ir Eiropas parlaments skaidrs tāds pienesums uh, vispārējām debatēm, un es ceru, ka tā tiks arī labi uzņemta. Īpaši es reiķinos, ka mazie video uzņēmumi to novērtēs. Tad, ja mēs nosakām augšējo slieksni 25% likme, Dabilē šodien sanāk, ka tikai viena valsts to izmanto, nu, tad varbūt arī citām vienkārši kādā brīdī varētu rasties apetīti. Katrā ziņā nav jau kaut kāda ļoti kliedzoša pretrunas mūsu viedokļos. Un esmu mm, pārliecināts, ka arī līdz septembrim mēs mm, šo jautājumu pilnībā atrisināsim. Paldies! Paldies, Tibor! Tātad 3. septembrī par to balsosim ekonkomitejā un pēc tam 1. oktobrī ir ja plānots arī jau tad izskatīt plēnas sesijā. Tālāk, sastais apkārtības jautājums - pievienotā svērtības nodokļa vienotā sistēma attiecībā uz vidēm, bet eh, tieši attiecībā uz maziem uzņēmumiem. Un vārds Tomam Vanderkenderlāri kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Protams, Beļģija spēlē līdz to šovakar eh, mums mm, īpaši motivācija man izteikties īsāk. Paldies visiem kolēģiem par eh, diskusijām, par sadarbību un referentu sanāksmē. Ko esmu saņēmis šajā grozījumā, katrā ziņā skaidri pasaka, ka ir jāpanāk vienkāršošana, administratīvo procedūru vienkāršošana, un uz tā pamata mēs arī varam veidot mūsu kompromisu, grozījumus, un, protams, nākošanai arī pie tā strādāt. Mēs nedzirdējām franču. Jā, tātad. Manuprāt, ir iespējams panākt kompromisu par noteiktam PVN atbrīvojumiem mazajiem uh, uzņēmumiem. Tātad uh, nepieprasīt viņiem iesniegt šīs deklarācijas. Un vienlaikus arī tomēr harmonizēt šo nostāju, šo jautājumu. Tāds kā arī pasakām, ka mazajiem uzņēmumiem, kuriem varbūt nemaz nav iespējas to visu arī iztenot, Tātad ir, jā, mums jāatrunā, kāda ir tā vienkāršotā kārtība, deklarācijas iesniegšanas kārtība, un tā būtu atrunāta visiem. Tātad kāda data ir jāiesniedz un ko mēs sagaidām. Man nostāja tāda, ka ir jāveicina tieši mazie uzņēmumi, lai viņi darbojas, lai viņi pārdod savus preces. Un ja mēs izveidām harmonizētu pieeju Eiropā, tad katrā ziņā mēs atvieglojam viņam dzīvi. Jo šobrīd ir tā, ka ja dažkārt jūs pārdotu savu preci, jums ir jāreģistrē savu darbību ar piecos dažādos PVN režīmos. Un tas rada nopietnus čēršļus uzņēmumiem. Tā kā mēs ļoti vēlamies, lai arī mazie uzņēmumi iesaistīties digitālajā ekonomikā, un līdz to viņam skaidri atrunāt vienkāršots noteikums. Tātad notiek 0,7% no apgrozījuma tiem uzņēmumiem, kuriem ir mazāk par 85 tūkstošiem apgrozījums. Bet sanāk, ka šobrīd uzņēmums pat mm, spiests maksāt atņemt 7% no apgrozījuma, lai nodrošinātu atbilstību visam normām. Tas ir nesamērīgi daudz. Tā kā turpināsim strādāt kopā ar ēnu referentiem. Uh, Gaidīšu arī viņa ierosinājumus un reakciju uz kompromisiem. Paldies! Tom. Tālāk Alfreds Sants, lūdzu. Jā, paldies. Te nu nav nekāds tāds īsti ilgspējīgs uh, problēmas, vienkārši jautājums ir paslieksni. Ja mēs arī vēlamies, lai mazi uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, Un lūk, jautājums ir, kā mēs to nosakām, kas ir mazs uzņēmums. Nevajadzētu būt tomēr, ka tas ir tīri subjektīvs deputāta lēmums, kurš tad ir īstais slieksnis. Pats priekšlikums, jāatzīst, ir mm, vērtējams kā labs tehnisks mēģinājums. Te ir skaidri nolasāms uh, šis mērķis un uh, panākt arī mazo uzņēmumu aktīvu iesaistīšanos pārobežu ekonomikā. Tas nemaz nav tik pašsaprotami. Tātad ir runa te par uh, tiešais režīmu reģistrāciju, par viens pieturas aģentūru un katrā ziņā skaitu kārtību dalībvalstīs. Vienlaikus tomēr mēs nevēlamies, lai vienkāršotā PVN procedūra pēkšņi pavērt papildus vēl iespējas tiem, kas izvairās no nodokļu nomaksas. Tādēļ piedāvātie grozījumi no manas partijas tieši ir uzvērsts uz to, lai dalībvalsts varētu arī e, strikti noteikt, kā viņi iet, vā, iekasē PVN nodokli no maziem vidiem uzņēmumiem. Jo septiņās valstīs mēs esam konstatējuši, ka ir ļoti būtisks tieši arī PVN daļa ir tieši no mazajiem uzņēmumiem. Tad par šiem ierosinātiem sliekšņiem. Es tomēr vēlētos ierosināt, saglabāt komisijas sākotnējo ierosinājumu. Mēs esam konsultējušies ar uzņēmumiem, pārstāvjiem. Tāpat arī komisija to darīja. Viņiem ir liela pieredze uzkrāta. Tas jau nav tā. Tā kā vajadzētu pieturēties pie viņu ierosinājumu. Man tomēr nepatīk ar vienu piektais paša referenta grozījums, kur noteikti paši zemāko slieksni 15 tūkstoši eiro. Es nedomāju, ka tas ir īsti vietā. Jo tas jau gandrīz iet kopā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un arī mēs nebildumu pret 33. grozījumu, kur noteiktu jau atkal 4 miljonu kā apgrozījumu, kā nu, šo atskaites plieks, un nu, tas izklausās nedaudz par daudz. Nu, kāds, protams, vadās pēc savas pieredzes. Tālāk 51. Nosaka divus gadus vai viena gada pārējais periodu piemērojot šo vienoto no statusu. Bet uzņēmumiem bieži vien tā, vienu gadu jums ir lielāka peļņa, otru mazāk, apgrozījums mainās. Tad ir nepieciešams skatīt tādā vismaz ilgākā nogriezienī, divu gadu periodā, lai skatītos, ieskļauties vai nē. Un nu, tam vajadzētu būt ir ekonomiskam lēmumam, nevis tādam vienkārši ideoloģiskam pārliecībai, pēc kā mēs vadāmies šādā svarīgā jautājumā. Un mēs atbalstam, protams, īstenošanu jau kā to ierosina pats referents. Paldies! Ehm, paldies, Aldē, kā ar grupas vārdā Masakungs jau izteicās. Un, nu, un tagad Karolīna Aktikāla. Paldies priekšsēdētāji, paldies Tom par uh, ieguldīto darbu pie šī dosie. Un es gribētu teikt, ka pirms divām nedēļām bija ļoti efektīva Jānu referenta tikšanās, un kā mēs jau pieminējām, es, es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka Eiropas vienotais tirkus tiks uzlabots pateicoties šiem jaunievedumiem, un uh, tas arī palīdzēs Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem pārobežu darbībā. Uh, Runājot par PVN vienkāršošanu, manuprāt, arī tas ir ļoti būtiski, ja mēs tik tiešām nopietni izturmies pret mūsu vienoto tirgu. Mēs atbalstām tos grozījumus, kas ļauj labāk izmantot šos jaunos nosacījumus, un mēs arī ierosinām veikt ietekmes izvērtējumu attiecībā uz viens pieturs aģentūras ieviešanu MVU. Domāju, ka tas atvieglos darbu gan MVU, gan arī nacionālajām nodokļu institūcijām. Tad, kad mēs, lai ir jānoskaidro, vai viens pieturs aģentūra ir um, tāds labs risinājums, tas ir tāpēc, ka atšķirības starp dalību valstīm ir uh, milzīgas, nerunājot nemaz par valodu barjeru, kas ietekmē komunikāciju, ko pieminēja arī Toms. Šie priekšlikumi šķiet ir atbalst, tiek atbalstīti no citu politisko grupu puses arī mēs vienojamies ar referentu, ka šie, šīs likumprojekts padomē ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk, jo mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtiski Eiropas Savienības uzņēmumiem un tāpat arī mūsu labklājības celšanai. Paldies! Paldies, Karolīna! Zaļo vārdā malī gan reiz gājas projām un tāpēc Palama Lopesa goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, jau paldies referentam par ieguldīto darbu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropas Savienības ekonomikai, un tāpēc te nebūtu grūti atrast uh, vienprātību. Tas ir jautājums, kas mums visiem ir ļoti svarīgs, un tas atspoguļo realitāti kur ietekmējusi ekonomikas krīze un neoliberālā politika, kas tiek īstenota. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus un atbalstam administratīvo vienkāršošanu attiecībā uz MVU, jo tās ir vienkāršas metodas, kas atvieglo šo uzņēmumu darbību, izmainot ekonomikas standartus, kā šiem uzņēmumiem ir jāpiemēro. Mēs domājam, ka mēs varēsim panākt plašu vienprātību, bet mums ir nepieciešams ieguldīt papildu darbu citās jomās. Tīpaši mums ir jāraugās, lai valstu rīcība neietekmētu ierosinātos pasākums, kas ir domāti visām dalību valstīm. Mēs arī prasām jauns resursus, lai varētu ir jānošķir starp aktīviem, kas tiek ģenerēti un pakalpojumiem, kas tiek sniegti, jo tas vairos tiesisko skaidrību un tādējādi MVU varēs darboties caurskatāmāk. Mēs gribētu aicināt referentu pielikt papildus pūles un iestrādāt arī mūsu komentārus. Mēs tomēr domājam, ka ar plašu vienprātību šo ziņojumu varētu pieņemt, bet tik un tā mēs gribētu, lai referents vēl pieliek savus pūles. Paldies, Paloma! Skatos riņķī. Vai kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā? Šķiet, ka ne. Tāpēc došu atkal vārdu Tomam Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man nav vairāk šobrīd nekādu citu komentāru. Paldies! Paldies! Tad Tad mēs esam nonākuši pie septītā darba kārtības punkta - ekonomiskās politikas eirozonā. Tātad sep, se, par sesto darba kārtības punktu komitejā mēs balsosim 11. jūlijā, savukārt plenārsēdē balsojums ir paredzēts septembra pirmajā sesijā. Tātad septītais darba kārtības punkts Eirozonas ekonomikas politika Lūgs Bajē ir referents, bet došu vārdu pervanšai Beres skundzei, lūdzu. <laughs> Jā, paldies. Es arī vēlētos kādā ziņā <clears throat> pārstāvēt to, ko kolēģis vēlas jums pateikt. Man tas, protams, nebūtu sarežģīti, bet tad man jānolasa tas, ko viņš bija plānojis jums pateikt šovakar diskusijām par e eirozonas ekonomikas uh, politiku. Tad kolēģis norāda, ka viņš ir prieks, ka uh, šeit Eiropas komisija nostiprina to Eiropas parlamentu noformulēto 14. marta ziņojumu, kurā mēs norādījām, ka Eiropas komisija e, apņemās iekļaut lielāku sociālo dimensiju ekonomikas politikā. Un liekas, lai ar to arī skaidri apliecina, ka ņem vērā arī parlamentu nostāju. Par to ir referents ļoti iepriecināts. Protams, arī kā eh, aktuālais jautājums par valstu parādiem un uh, valstu ieņēmumiem ir roku rokā ciešīts ar valstu konkurētspēju un aktīvas nodarbinātības politikas īstenošanu. Viņš tomēr arī aicina tieši pievērst uzmanību, lai vērstu investīcijas uz pilnu nodarbinātību un kvalitatīvu darba vietu nodrošināšanu par um, to, ka papildus, protams, ir vēl noteikti jāvērš uzmanībā sociālajai netaisnīgumam, nelīdzsvarotībai, uh, lielām algu atšķirībām un, un tiešām nepastāvīgās nodarbinātības veidiem. Un um, arī kolēģis norāda, ka tai jābūt prioritātei, ka jāvērš uzmanība vēl lielākā mērā uh, uz solidaritāti, vienlīdzību starp Eiropas pilsoņiem. Un sagaid, ka Eiropa pārvarēs šo līdzinējo krīzi. Arī norāda, ka ir jācīnās pret agresīvo fiskālo plānošanu, izvarīšanos no nodokļiem un jādara viss, lai cīnītos pret sociālajām nevienlīdzību un uh, sociālās uh, tādas vienlīdzības veicināšanu. Un vēl papildus viņš uzskata, ka ir tiešām jāsver šī Eiropas sociālā politika. Un vēl papildus viņš uzskata, ka ir nodrošināta sociālā kohēzija, kas ir jāiezīmē kā absolūtā prioritāte daudzgad finanšu schēmā pēc 20. gada, jo sociālā kohēzija ir e, tā kā pamats Eiropas lielajām investīcijām ilgtermiņā un e, attiecīgi vissekmē darba vietas gan reģionāli, gan Eiropas mērogā. Papildus arī turpinot īstenot tās rīcību politikas, kas ir vērstas pret klimatu pārmaiņām, vidas saglabāšanu, kas ir jānodrošina gan starptautiskā līmenī, gan starp reģionu līmenī. Un viņš ļoti cer, ka būs laba sadarbība arī ar visiem ēnu referentiem. Kā jau tas ir izdevies arī pirmajā darba etapā. Paldies! Paldies, Pērvanša! Un tagad tā ir referents no tādas partijas grupas. Pankanderlanda kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Bējai kungam par uh, ziņojumu projektu. Es gribētu izteikt trīs uh, komentārus. Es arī par šiem punktiem iesniegšu grozījumus. Pirmais ir par līdzsvaru starp solidaritāti un atbildību. Mēs piekrītam 26 punktā teiktiem, ka ir nepieciešams līdzsvars starp budžetāro atbildību un solidaritāti. Nedrīkst novērtēt par zemu, bet es nedomāju, ka līdz, šis līdzsvars ir simtprocentīgi dokumentā. Ja mēs paraugamies uz 14. punktu, tur ir runa par uh, padomas rekomendāciju ļaut izmantot pārpalikumus investīcijām. Uh, bet tajā pašā rekomendācijā no padomas puses ir teikts, ka ir uh, jāierobežo algu apjoms. Tāpēc es iesniegšu grozījumus par šiem punktiem. 16. punkts. Tur ir runāts par kādu pētījumu, kas ir saistīts ar pārpalikumiem un algu paaugstinājumiem. Būtu labi, ja mēs varētu iepazīties ar šo pētījumu. Uh, Tur ir vēl par fiskālo stāvokli Eirozonā. Un man šķiet, ka tur ir nepieciešams vairāk ierobežot politiku, bet eh, par to nekas nav iekļauts šajā ziņojumā, tāpēc arī būs grozījums. Un tad vēl par budžetu. Otrs komentārs ir par uh, valstī specifisko rekomendāciju īstenošanu, piemēram, mums ir uh, jāuzņemas lielāka atbildība dalība valstīs, un es arī šajā ziņā iesniegšu grozījumu. Vēl viena rekomendācija ir par uh, rekomendāciju īstenošanu un uh, to sasaist ar citām struktūrām. 21. punktā arī man ir iebildumi, mēs uzskatām, ka ir svarīgi noteikt kaut kāds priekšnosacījumus. Ir vairākas lietas, ka, pie kurām, manuprāt, vajadzētu piestrādāt, kas nav gluži pareizs attiecībā uz šo pusgadu. Dalība valstīs, valstīm specifiskās rekomendācijas nav tikušas atbilstīgi piemērotas. Uh, ilgtspējīgās attīstības mērķus, manuprāt, nevajadzētu iekļaut, tāpēc, ka man šķiet, ka pastāv risks, ka te pusgadu novērtējumā tiek ieliekts, pa, ielikts pārāk daudz lietu, kurš tur nebūtu jāiekļauj. Un te, piemēram, ir atsauce uz daudzgadu finanšu plānu. Bet uh, tas jau tiek risināts citviet, un tāpēc es nedomāju, ka to vajadzētu šeit pieminēt uh, puskontekstā. Paldies! Un tagad došu Sandram Lucam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Cilo kungs atvainojas, ka viņš nevarēja būt klāt, un viņš lūdza, lai es nolasu viņa teikto. Azils kungs vēlas pateikties referentam par ieguldīto darbu, viņš pareizi un pienācīgi identificē problēmas, tā, saistība, mm, tā, tā skaitā saistībā ar samazinājumu kohēzijas politikā un tāpat arī runājot par teritoriālo un sociālo kohēziju Zilskungs, tāpat laikā vēlas vērst jūs uzmanību uz to, ka Eirozona un Eiropas Savienība sastāv no daudzām valstīm un ziņojumā vairāk kārt ir atsauce uz vidējiem rādītājiem, bet vidējais rādītājs nevienmēr atspoguļo atšķirības starp dalību valstīm, un tāpēc Zīles kungs uzskata, ka dažos gadījumos būtu de detalizētāk jāizklāst situācija. Zilskungs arī norāda, ka, lai gan tiek runāts par eh, nodokļu sistēmas harmonizāciju, kas ir neapstrīdams jautājums, eh, pārāk maz tiek pieminēt nepieciešamību uzlabot nodokļu iekasēšanas pasākums, kurus varētu uzlabot vairākās dalību valstīs. Viens no tādiem būtiskākiem punktiem. Uh, Zīles kungs grib uzsvērt uh, referenta aicinājumu noteikti lielāka elastība attiecībā uz izaugsmas, stabilitātes un izaugsmas paktu. Un tāpat arī jāparedz lielākas investīcijas un nelastības aizstāvji, aizstāvjiem būtu jābūt uzmanīgiem ar to, ko viņi vēlas, jo pārāk liela elastība varētu ietekmēt stabilitāti un izaugsmu. Un visbeidzot, pēdējais jautājums komisija ir pareizi norādījusi, ka šobrīd ir piemērots brīdis nepieciešamo reformu īstenošanai, jo krīze ir beigusies bet eh, daži joprojām nevēlas īstenot šādus nepieciešamos pielāgošanās darbus. Zilskungs uzskata, ka ir pienācis pēdējais laiks daudzām valstīm beidzot izdarīt savus mājas darbus šajā sakrībā. Zilskungs ar prieku gaida tā turpmāk sadarbību ar referentu tālāk kā šī ziņojuma izstrādē. Paldies, Sander, Karolīna Naktigala. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par eh, ziņojumu projektu. Es domāju, ka tas veido ļoti labu pamatu mūsu diskusijām. Un es domāju, ka tas viss ir balstīts uz eh, komisijas izstrādātajām rekomendācijām dalību valstīs. Manuprāt, galvenais šajās rekomendācijās ir eh, panākt, lai nacionālās ekonomikas būtu spēcīgākas un tikt, un nu, lai grūtības nenovestu pie krīzes. Nīderlandē mēs sakam, ka ir nepieciešams salabot uh, jumtu, kamēr vēl spīd saule. Bet uh, dalību valstīs ir īstenots ļoti maz rekomendācijas, kuras ir dalību valstīm devušas komisija. Es domāju, ka ziņojumā arī tiek izteikts rekomendācijas, kuras būtu grūti īstenot. jo arī, teiksim, sociālajā aprūpē cenšas mm, ieguldīt līdzekļus, bet, manuprāt, būtu jārīkojas savādāk. Mums vajadzētu izvērtēt eh, veiksmīgās eh, Eiropas ekonomikas un mm, raudzīties, ko šīs valstis dara, jo uzņēmumi ir tie, kas nodrošina cilvēkiem darba vietas, ne jau kontrolējošās iestādes. Un tas nozīmē, ka varas iestādēm nevajadzētu tērēt visus iespējamos līdzekļus. Iedzīvotājiem būtu jādod lielāks iespējas rīkoties. Uzņēmumiem un ģimenēm ir jāspēj gūt labumu no ekonomikas, un tieši tādos apstākļos ekonomika piedzīvo izaugsmi. Jāsaka, ka šajā ziņā mums ir ļoti daudz, kas ko mēs varētu, par ko mēs varētu debatēt, bet esam pārliecināti, ka mēs varēsim visu panākt kopsaucēju. Paldies un zaļo grupas vārdā. Runātājs lūdzu paldies uh, referentam par šo te labo ziņojumu. Manuprāt, tas ir labs pamats uh, nākamajai debatēm, runāja par CSR un Eirozonu. Mums ir jādomā arī par uh, ziņu, par uh, politisko kontekstu pēc Mēsenberga uh, deklarācijas ir redzēju, esam piedzīvojuši tādu optimismu. Jāsaka, ka ziņojumā varbūt nav tik daudz ambīciju, bet eh, šī deklarācija gan nesaskan ar um, Eirozonas reformu eh, Mēs nu, gribētu, lai tas tiktu atspokļot ziņojumā. Mēs domājam, ka tas, šis ziņojums ir ļoti labs pamats, bet es gribētu varbūt uz, norādīt uz dažiem elementiem, kas man šķiet svarīgi. Par nodokļiem mēs jums piekrītam. Es domāju, ka mums ir jāīsteno tāds ambiciozs plāns, runājot par izaugsmu CSR jomā. Ir jāveic uzlabojumi, jāņem vērā Eiropas sociālās tiesības un to pīlārs mēs arī piekrītam attiecībā uz investīcijām un tāpat arī valsts investīciju stimulēšanu, ņemot vērā, cik tas ir būtiski. Daži elementi, kas mums prāt pietrūkst, mēs gribētu redzēt kaut ko vairāk par budžetu, par Eiropas, pa, Eiropas parlamenta pilnvarām. Uh, tālāk arī par aizdevējiem īpašos apstākļos, par automātiskiem stabilizēšanas mehānismiem, piemēram, par apdrošināšanas, nodarbināto apdrošināšanas schēmu. Runāju par monetārajām politikām. Arī būtu jāveic uzlabojumi un nedaudz. Un vēl es gribētu teikt attiecībās CSR komisija neredz, ka dalība valstīs trūkst konsekvences, un mums ir arī žēl, ka netiek uzlabota um, valsts pensiju sistēma, un visbeidzot korupcija joprojām ir negatīvs jautājums, kas ļoti slikti ietekmē ekonomikas potenciālu, izaugsmas potenciālu un biznesa vidi, un tāpēc ir nepieciešams um, no Eiropas mērogā raudzīties, kā šo problēmu risināt. Bet, ja kurā gadījumā tas ir teksts, kuru kopumā var atbalstīt, bet ir nepieciešama uzlabojuma dažās jomās. Paldies! Migels nav klāt, un tāpēc Lopes Melio kundze, vai jūs vēlaties izteikties viņu vārdā? Nē. Arī no FTT neviens nav klāt. Barbara Kapela arī nav klāt, un tāpēc es gribētu uzdot Beres kundzei jautājumu, vai viņa vēlas izteikties, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātam. Viņam ļoti tātad, precīzi atstāstīšu jūsu viedokļus, mūsu kopīgās diskusijas. Bet mm, varbūt arī nebaidoties kādā veidā varbūt pateiko nepareizi, es uzreiz vēlētos norādīt eh, dažas lietas arī kolēģi vārdā. Tātad līgumā, kur mums ir atrunāts šis Eiropas pusgads un Eiropas sociālā dimensija, faktiski tas ir ļoti cieši saistīti. Jo katrai valstī, sagatavojot šīs rekomendācijas, tur arī ņemts, tas jau ir, tā kā tas ir līgumā, faktiski ir atrunāts. Un kolēģis Bajē ir vienkārši ievērojis to Eiropas līguma piedāvāto tiesko ietvaru. Tālāk, kas ir atturēšanās COP uh, 21 un uh, ANO nostāja, ko arī norāda mūsu kolēģi Hortasuns. Tātad valstu rekomendācijas ir domāt kā tādi lietišķi instrumenti, kurus varam izmantot Eiropas līmenī, bet neviens īsti nevar teikt, ka līdz šim būtu precīzi izsekot arī, kā tās rekomendācijas tiek ņemts vērā. Tā kā tas eh, šeit kādā ziņā nenāk pretnā ar mūsu piedāvāto atzinumu. Tālāk par saikni ar citiem tiesību instrumentiem. Īpaši, kas skar, piemēram, nākošo daudzgadu finanšu schēmu, te kolēģis vēlas norādīt, ka šobrīd eh, īpaši vēršot uzmanību uz sociālo kohēziju, situāciju dalībvalstīs, tieši sociālais kohezijas jautājums būtu vēl vairāk jāaktualizē. Jo tie ir tikai instrumenti, lai tiešām sasniegtu augstākos arī tos mērķus. Tālāk par valstu budžetiem. Uh, manuprāt, te mēs arī varētu runāt arī jau par vienotu nostāju Dīlkungu, kurš runā tieši par nodokļu iekasēšanu Bet mēs nevaram apšaubīt to, ka kopējais mērķis būtu panākt lielāku uh, harmonizēšanu nodokļu jautājumos, kur vien tas ir iespējams. Nu, neko daudz vairāk arī šeit neizplūdīšu. Mums katrā ziņā ir jau ļoti noslogota darba kārtība un atstāstīšu precīzi referentam par mūsu šodienas diskusijām. Um, Paldies, Pērvanča! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. jūlijas. Diskutēsim 29. vai 30. Nu, augustā. Pēc tam būs viedokļa apmaiņa ar nacionālajiem parlamentiem. Tas ir paredzēts 10. un 9. septembrī, un ekon komitejā par to arī balsos 9. un 10. plenārsēdē. Ar balsojums paredzēts oktobra otrajā sesijā. Nu, tāds ir kalendārais grafiks un astotais darba kārtības punkts paredz runāt par citiem jautājumiem, bet citu jautājumu nav. Devītais punkts, es uh, gribētu minēt, ka mūsu nākamā sanāksme notiks 9. jūlijā un, un 12. jūlijā arī ceturtdien no 9 līdz 12.30. Šajā sanāksmē mums 20.45 eh, ir paredzēts um, budžeta un ekonomikas komitejas eh, kopēja tikšanās ar Eiropas komisijas pārstāvu. Tiem, kas šeit nebūs, klāt vēlu visu to labāko un turēsim īkšķus par eh, Beļģijas komandu. Paldies, sēdi ir slēgta.